mutiski jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Mm, tā ir mūsu sociālo, part... sociālo lietu komitejas iniciatīva, un es aicināšu izteikties Ulstogas kundzi. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Krīze ir izraisījusi jaunatnes nodarbinātības trūkumu un bezdarbu ārkārtīgi augstā līmenī daudzos reģionos. Mm ļoti daudzi jaunie cilvēki nevar saņemt darbu un nevar uzsākt neatkarīgi pieaugušo dzīvi 2013. gadā, lai varētu atrisināt šo situāciju, tika pieņemta jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Šīs iniciatīvas mēķis ir nodrošināt finansējumu, lai nodrošinātu jaunas darba iespējas visvairāk skatījos reģionos. Uh, ieviešot jaunas garantijas schēmas Eiropas Savienības jaunatnes uh, iniciatīva tika piešķirt šis finansu atbalsts 2013. Eh, gadā 1. septembrī šie līdzekļi eh, kļuva pieejami. Bet tagad, kad pagājis vairāk nekā viens gads, kad šī programma ir uzsākta, rezultāti ir parādījuši, ka gaidīties nav sasniegts. Līdzekļu ātra izmantošana bija plānota, bet šie pasākumi nav noveduši pie tā, kā mobilizācija jaunas nodarbinātības iniciatīvā patiešām aktīva. Ir bijuši iespējas, kas nav tikuši izmantotas. Iniciatīva no sākuma to izstrādāja Eiropas Sanīs padome, bet eh, pašreizajā laika brīdī tātad ir pagājuši pusotrs gads, kopš ir uh, izmantot šis finansējums, dalību valstis eh, nav izpildījuši gaidīto progresu, sasniedzot progresu ļoti atšķirīgs dalību valstīs, un turklāt arī līdzekļi nav bijuši pieejami visur, un ir arī konstatēts, ka līdzekļi gan ir paredzēti un ir bijusi arī iepriekšēja finansēšana iespējama, bet šeit rodas jautājums, kas gan atur dalību valstis un kādēļ padomu nerūpējas par ātru īstenošanu dalību valstis, kuras eh, ir eh, kurās ir vislielākais jauniešu bezdarbs un ko visvairāk skārusi krīze, ir arī tieši tās valstis, kas ir visvairāk atpaliekušas, izmantojot naudu un īstenojot jaunas garantijas ir vajadzīga ilgtermiņa politika, lai risinātu šo problēmu, kādi specifiski šķēršļi ir jāpārvar un eh, ko padome var apsolīt, kādi secinājumi tiks izdarīti, vai padome varēs nodrošināt, ka jaunas nodarbinātības institīva varēs tikt uh, finansēta pēc tam, kad šie pirmie līdzekļi tikuši izmantoti. Parlaments sagaida, lai būtu papildus eh, priekšfinansējums, lai to varētu efektīvi izmantot 12 eh, mēnešu laikā pirms eh, beigsies šie, šīs direktīvas darbība. Kādi pasa kādus pasākumus padome ir paredzējusi, lai jaunieši varētu būt uh, pārliecināti un droši, ka līdzekļi varēs tikt eh, izmantoti, kād, kāds būs ziņošanas pienākums eh, iepratie parlamentam un citām iesaistītēm pusēm, vai padomu var apsolīt, ka sešu mēnešu pēc eh, stāšanās spēkā regu, direktīvas grozījumiem būs progresa ziņojums, un kā varēs paskaidrot, ka rezultāti vēl ar vienu ne neizpilda solīto. Jā, Lukaševiča. Tagad vārds Kalnies Lukaševits, kundēs trim minūtēm. Cienām priekšādātāji, godātie deputāti, esmu pateicīga par šo iespēju diskutēt ar jums par jaunatnes darba situāciju Eiropas Savienībā, darba tirgū. Prezidentūra pievērš lielu uzmanību, lai uzlabotu situāciju un eh, lai risinātu tos izaicinājumus, ko rada jauniešu situācija darba, tirko piekļuva darbam, un šī cilvēku grupa, kas ir bez darba, tajā ir ļoti daudz jauniešu, un viņu vidū ir tiepaši tādi jaunieši, kuriem trūkst atbilstoša izglītība un apmācība. Cīnoties pret bezdarbu, Eiropas Savienība ir izveidojusi īpašu stratēģiju lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Realitāte ir tāda, ka jaunatnes bezdarbs vēl ar vienu tādās dalībvalstīs ir ļoti augstā līmenī, un tas noved pie tā, ka netiek izmantoti talanti, netiek, izmantot, eh, cilvē, netiek izmantot cilvēku resursi, un eh, tas rada bīstamas sekas eh, uz cilvēku darba dzīvi. Šajā kontekstā jaunatnes garantija kopā ar finanšu atbalstu jaunatnes uh, nodarbinātības iniciatīvai ir ārkārtīgi nozīmīgi. Abi pasākumi sniedz atbalstu cīņā pret eh, jaunas bezdarbas vairāk skartajos reģionos. Tie ir tādi reģioni, kurā jaunas bezdarbas eh, pat pārsniedz 25%. Kā pozitīvu piemēru es varētos pasvītrot, ka Latvijā ir izveidojusies pieredze. Latvija ir viena no tām valstīm, kas uzsāka jaunas garantiju ieviešanu 2014. gada janvārī, un mēs jau tagad redzam pirmos rezultātus. Jaunatnes bezdarbs ir samazinājies par 3,8% 2014. gadā. Mēs redzam, ka daudz kas atkarīgs no tām programmām, ko ievieš dalību valstis. Bet tomēr jau tagad ir skaidrs, ka ir jādara vairāk. Neraugoties uz daudzsološajiem stimuliem, jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un jaunatnes garantijas nav nekāda panacēja, lai atrisinātu Eiropas jaunatnes bezdarba pro problēmas. Tā ir tikai daļa no instrumentu kopuma, kas risina šo jautājumu. Kā mēs visi zinām, šis īsākais ieviešanas periods jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, un ja to salīdzina ar daudzgadu finanšu schēmu ciklu, nozīmē to, ka konkrētais progress pirmajos gados būs ļoti būtisks, lai šeit būtu panākumi. Tas palīdzēs risināt problēmas, ar ko saskars miljoniem jauniešu Eiropā, kuriem nav adekvāts, adekvāta piekļuve izglītības un apmācības pasākumiem. Tādēļ esmu pārliecināta, ka Eiropas parlamenta godātie deputāti arī uzskata, ka jebkāda aizkavēšanās eh, jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ieviešanā vāģinās eh, konkrēto rīcību programmu ietekmi un dalībvalstu cīņu pret jaunas bezdarbu. Vien no galveniem, viens no galvenajiem šķēršļiem, lai ieviestu jaunatnes uh, iniciatīvu, uh, ir eh, tas, ka nav pietiekami brīvie līdzekļi, plūstošie līdzekļi, lai nodrošinātu maksājumus eh, labumu saņēmējiem. Prezidentūra vēlas uzsvērt to nozīmi, kas ir eh, pašreizējā likumdošanas projektiem, lai pātrinātu jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ieviešanu. Tādēļ tas ir būtisks nosacījums, lai uzlabotu ieviešanu un panāktu jūtams rezultātus. Pietiekami likvidie līdzekļi ieviešanas procesa sākumā ļaus ātrāk ieviest politikas pasākumus, kas ir paredzēti jaunatnes garantiju ieviešanas plānos. Mēs varam būt lepni, ka pašreizējais grozītais likumdošanas priekšlikums ir pabeigts rekordlaikā. Padome vakar ir pieņēmusi likumdošanas projektu, un šodien tieši pēc jūsu vēlēšanas mēs kopā ar priekšādātāju eh, Šulca kungu jau parakstījām tekstu. Pēc eh, publikācijas, kas notiks nākamajā nedēļā, dalībvalstis būs, eh, varēs saņemt iepriekšējo finansējumu. Kopumā šis iepriekšējais finansējums, kas būs pieejams jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 2015. gadā, tas sasniegs kopā 1 miljārdu eiro. Vēlētos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz apliecinātu, ka padome turpinās aktīvi vērot, kāda attīstība ir jaunatnes nodarbinātības situācijai un kā tiek ieviestas dalību valstīs jaunas garantija un jaunas nodarbinātības iniciatīva. Tā pašā laikā mums ir jāatceras, ka iemesli, kas izraisa jaunas bezdarbu, ir ļoti daudzslāņaini. Palielināt finansējumu, tas ir papildus pasākums, kas papildina citus pasākumus. Mums ir jārisina arī struktūrālas problēmas, kas izraisa jaunas bezdarbu kopumā. Lai ievērojami samazinātu bezdarbu, mums jādara ir vairāk, lai radītu jaunas darba vietas Un noslēgumā, bet ne mazāk svarīgi, vēlētos uzsvērt, cik svarīga loma ir sociālajiem partneriem šajā kontekstā. Lies paldies par uzmanību. Merci. Paldies. Tālāk eh, dosim vārdu grupu pārstāvjiem Morēnu Šarķēku un ETP vēldā. Paldies eh, priekšstādētājiem. Es gribēju padomes pārstāvēja šodien teikt, ka šī jaunatnes nodarbinātības uh, iniciatīva ir uh, dalību valstu izgudrojums. Tās to vēlējās. Tās ļoti labi apzinās, kāda ir situācija ar jaunatnes bezdarbu, bet uh, šķiet, ka šeit ir radies sajukums starp jaunatnes garantiju un jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu. Bet uh, šī iniciatīva atbilst jaunatnes uh, vajadzībām, ņemot vērā jauniešu bezdarbnieku skaitu, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmajā gadā šīs iniciatīvas uh, pieejam, pieejamība bija, bija vērojami trūkumi dalību valstīs, un mēs sapratām, ka Eiropas uh, Savienība uh, tad, ja tas ir nepieciešams, var reaģēt uh, izņēmu kārtā ārkārtīgi ātri un jauniešu bezdarbs ir samazinājies par 3%. Lielas paldies visiem, kas ir mums palīdzējuši šajā iniciatīvā. Lielas paldies arī padomē. Bet uh, Mēs vēlamies, lai šis mehānisms tiktu izmantots plašāk. Es esmu tikusies ar vairākiem ministriem, kuri joprojām jauc jaunatnes garantiju un jaunatnes nodarbinātības programmu, tāpēc ir nepieciešams vairāk informācijas, vairāk sazināšanās. Mēs vēlamies, lai uz dalību valstīm tiktu izdarīts spiediens, lai tās īstenot šo iniciatīvu. Lielas paldies! Tālāk. Eh, Benifei kungs, eh, sociāls un demokrāta vārtā divas minūtes. Liels paldies eh, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, arī padomas pārstāvi. Man ir liels prieks, ka ir iespēja runāt par jaunatnes bezdarbu un dažas, un tas dažas nedēļas vēl pirms jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas priekšlikuma uh, avansa finansējuma publicēšanas. Mums uh, ir nepieciešamas garantijas, ka padome aizstāvēs jauniešus, būs gatava darīt visu, kas ir nepieciešams par katru cēnu. Un Šeit mums ir jādarbojas kā komandai, ar, jāsadarbojas ar komisiju un padomi, lai resursi dalību valstīs būtu pieejami pēc iespējas ātrāk. Bet tagad jau vēl ir jāsasniedz arī rezultāti. Tas nav tikai finansējuma jautājums, tās ir ļoti plašas problēmas, kas saistās arī ar pārmērīgu šo programmu birokrātiju. Uh, gan jauniešiem, gan uh, partneriem, kas vēl šajās programmās iesaistīties. Un uh, tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ļoti daudz jauniešu šodien ir tīpaši tie, kuri uh, kuriem šī programma būtu nepieciešama, nemaz nav informēti par tās eksistenci. Un tāpēc mums ir jāuzlabo mūsu darbs, lai jaunieši saņemtu pēc iespējas labākus darba piedāvājumus, lai viņi netiktu izmantoti, lai nenonāktu nestabilās darba attiecībās, un komisijai būtu ļoti rūpīgi jāsako tam, kā šī iniciatīva virzās uz priekšu. Protams, ka šī iniciatīva varbūt neradīs jaunas darba vietas ir jāizmanto visi savienības resursi, lai veicinātu ekonomisku izaugsmi, veicot strateģiskas investīcijas, ir nepieciešama kopīga rūpniecības politika, lai mazinātu lielās atšķirības starp dalību valstīm un lai nodrošinātu labāku uh, nākotni jauniešiem. Vai jūs piekritat zilās kartītes jautājumam? Beinfei, kungs, vai jūs piekrītat eh, zilās eh, kārtīts jautājumu? Sanī, kungs, lūdzu, 30 sekundes. Paldies, priekšsēžu kundz, un jā, paldies, ka mm, piedāvāt zilās kārtīts jautājumu. Arī es piekrītu, ka ir nepieciešams kvalitatīvs darbietis, bet vai jūs redzat, ka ir. E, tāda uh, vērtību kārtība, ka, uh, kas nodrošinātu, ka valdības ne tikai par finansiālu iegūmu do, domā, bet uh, par to, uh, kā tiešām palīdzēt jauniešiem. Benifeikungs, 30 sekundes. Credo, ka sia necessario. Es domāju, ka būtu nepieciešams, lai mēs veiktu dažādus pasākumus. No vienas puses ir jāveicina ekonomiskā izaugsme, uh, lai tās darba vietas, kas rastos, būtu kvalitatīvas darba vietas un nebūtu tādas, ka šie Eiropas uh, līdzekļi beigās uh, faktiski izrādās tikai subsīdijas. Ir jādomā par to, lai viņi veicinātu darba vietu radīšanu. Un komisijai te jānāk klajā ar skaidrām indikācijām un arī uh, jāuzvan dalību valstis, ir nepieciešams abas lietas. Makintāra kundze, viena ar pusminūte. Liels paldies! Bezdarbs manā valstī un uh, West Midlands uh, reģionā pēdējo gadu laikā ir ievērojami mazinājies un bezdarbs no vecuma grupā no 16 līdz 24 gadu vecumam pagājušā gadā ir eh, krities jau ļoti maz, tikai pirmajos trīs mēnešos eh, līdz eh, mm, šī gada martam. Tātad tas šobrīd ir 5,3% un jaunākie dati pierāda, ka pēdējā mēneša laikā tas pat ir pieaudzis. Nu, neatkarīgi no tā, ko mums saka nu, statistika, es zinu, ka mums ir uh, vairāk nekā 6016 līdz 24 gadus jaunu eh, cilvēku, kuriem Birmingemas pilsētā nav darba. Un ir jādomā, kāpēc um, mēs negūstam panākums. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva nav sasniegusi gaidītos uh, rezultātus. Es um, ļoti priecājos par to, ka mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem par Il ar Iljānu Ivānov nodarbinātības komitejā, kura mums pastāstīs par revīzijas palāca īpašā atzinuma rezultātiem. Un, ja programma nebūs sniegus gaidītos rezultāts, jādomā kāpēc. Varbūt ir jādomā par labāka regulējuma pakotni, ko piedāvā Timermaņa kungs. Varbūt ir jāpalīdz MVU, jo tieši tie veicina nodarbinātību un piedāvā darba vietas jauniem cilvēkiem. Hārkinas kundze Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī padomus pārstāvjiem! Un kāpēc mēs esam šeit? Mēs uh, vēlamies uh, uzdot jautājumu padomē par jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu un uh, gribējām jautāt, kāpēc līdzekļi tiek apgūti tik uh, ar tādu novēlošanos un kādu uzlabojumu mēs varam gaidīt nu, mēs visi šajā parlamentā zinām, ka jaunatnes bezdarba rādītāji ir nepieņemami augsti. Un eh, mums uh, būtu ar šo programmu jāveido pievienotā vērtība šai programmai. Tomēr šķiet, ka šobrīd eh, tādas gandrīz nav padome nav līdz galam nospēlējusi savu lomu, kas tā ir, tā ir liela loma šajā jaunatnes nodarbinātības izai programmā. Iespēja nodrošināt stāžēšanās programmas, mērtiecīgas nodarbinātības subsīdijas, atbalstu jaunajiem uzņēmiem Un padomu mums jau teica, ka jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un jaunatnes um, garantija nav panacēja visam, bet uh, mēs esam nopietni nobažījušies par kāvējumiem šajā jomā. Kā ir teikts mūsu jautājumā, mēs sagaidam ātru, efektīvu un uz rezultātiem orientētu uh, Uh, avansa finansējuma izmantošanu. Tikko mana kolēģi pieminēja revīzijas palātas ziņojumu par jaunatnes nodarbinātības uh, iniciatīvu. Mēs to jau esam apsprieduši, un tas, ka netika veikts uh, efektīvs eksāmte novērtējums, tas, ka dalība valstis nesniedza uh, akurātu novērtējumu par finansējumu, uh, pieejamību eh, šai iniciatīvai. Ir, šie visi ir jautājumi, kas ir jārisina, bet ir svarīgi, lai dalībvalstis uzņemtos eh, atbildību un nekavējoties īstenot šo iniciatīvu. Liels paldies tālāk eh, Gonzālisas Peņas konze, pusotra minūte. Liels paldies. Mm Margareta Ulskoga uzdeva ļoti daudzus saprātīgus jautājumus, un mēs redzējām, ka pastāv vesela virkne struktūrālu problēmu. Proti, taupības politika daudzās valstīs uh, noved pie tā, ka um, cilvēki nonāk uh, nabadzībā, saņem tik niecīgas algas, ka mēneša beigās nevar savilkt galus kopā, un mums dialogā ir jāatrod uh, risinājums problēmām Dienvidē Eiropā jāmeklē atbildes uz uh, akotajām problēmām, jādomā par um, nodokļu politiku, par uh, to, ka mēs uh, izmantojam uh, nepareizas hipotēzes par uh, jauniešu kvalifikāciju atbilstību darba tirgumu. Ir nepieciešama jauna saimnieciskā politika, kas uh, tirgu ļautu ieplūst jaunai naudai. Jaunatnes bezdarbs ļoti bieži ir saistīts ar to, ka bankrotē uzņēmumi, kuri vairs nevar atrast tirgu noiet savai produkcijai. Ir būtiski, lai ekonomika izmantotu arī pakalpojumu sektoru un um, ce, uzmanības centrā būtu jābūt uh, kvalitīvām darbvietām. Rēdkis kundze viena minūte. Godāmie deputāti, padomas pārstāv, šodien mēs runājam par to, ka sociālo un lietu nodarbinātības um, komiteja ir iesniegusi jautājums, kur jāatbild mutiski jaun, par jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu dalībvalstu līmenī, tam ir jātiek ātri īstenotam. Es esmu pārliecināta, ka 99% Eiropas pilsoņiem īsti nav pat nekādas nojāgas par to, par ko ir mūsu jautājums un par ko ir šī diskusija. Tāpēc es īsumā paskaidrošu. Mūsu jautājumā ir teikts, ka ekonomiskā un finanšu krīze ir izraisījusi jauniešu bezdarbu satraucošā līmenī vairākās dalībvalstīs. Ļaujiet man īsumā to paskaidrot. Gandrīz visas mūsu politikas, kas sēko deregulācijas darba kārtībai, ir radījušas uh, būtisku jaunatnes bezdarbu pēdējo gadu laikā. Un uh, Vismagāk skārtā grupa ir jaunieši, kuriem nebija nekādas iespējas ietekmēt šo politiku, kas noveda šādā situācijā. Šobrīd mēs redzam, ka modelis visur ir līdzīgs. Es tiek vainota, e, es reaģēju, es piešķiru naudu. Bet, e, nu labi, jāatzīst, es naudu ir piešķīrusi, lai apkarotu e, jaunatnes bezdarbu. Dalību valstis to neizmanto tajos reģionos, kuras jaunatnes bezdarbs mazāk ir skārs un mūsu uh, jautājumā ir teikts, ka situācija uz vietas eh, neatbilst gaidītājiem. Kāpēc? Un šis eh, atbilde ir pārāk, diplomāt, pārāk nediplomātiski, lai es par to mēģinātu, bet mēģināšu. Daudz, ieskaitot mani, ir sašutuši, ka nauda, kas ir piešķirta dalību valstīm nodarbinātības iniciatīvas īstenošanai, nav efektīvi apgūta. Mēs kā parlamentārieši. Ja vēlamies eh, dalībvalstīm skaidri teikt, ka ir nepieciešama aktīva rīcība tagad. Es ceru, ka daudzi pilsoņi seko šai iniciatīvai, veiks iniciatīvas un rakstīs savām valdībām, lai tās nekvējoties rīkotos. Paldies! Paldies, Ažēja kundze. Divas minūtes. RDD. Paldies, priekšsēdus kundze. Arī paldies padoms pārstāvs kundzei, kā arī kolēģiem. Esmu vairāk kā reiz uzdevusi sev jautājumu, kādēļ? Kādēļ mūsu darbs šajumā ir tik neefektīvs? Iniciatīvai taču ir ļoti konkrēts mērķis bezdarba problēmu atrisināt, nevis vēl pastiprināt Šodien, diemžēl, mums jākonstatē, ka bezdarba problēma ir ļoti smaga. Un šeit nepietiks ar ilgtermiņu pro projektiem, jo mums ir dien dienā jāsaskarās ar šo problēmu. Mums nav laika. Kolēģi Morēna Šartie norādīja, ka ļoti bieži iniciatīvas uh, Eh, jaun, ja, eh, jaunatnes nodarbinātības programma jauc ar jaunatnes garantiju eh, pat ministru un valsts valdību vadītāju līmenī. Ļoti bieži man jāsaka, ka Daudzreiz mēs pat nezinām īsti, kas ir jaunas nodarbinātības iniciatīva un kas ir jaunas garantija. Šīs divas programmas, tad vēl atšķirt, eh, tas dažam ir jau par sarežģīti. Eh, bet mums ir jāiestājas par savu jauniešu interesēm, jāspēr efektīvu soli. Manā valstī, diemžēl, tas nenotiek. Mēs esam, neesam sasnieguši nevienu no mēķiem, kas būtu bijis jāsasniedz. Es kaunos par to, kā šīs iespējas tiek palaistas garām, kuras Eiropas Savienība sniedz. Tādēļ jākontrolē, kā dalība valsts šos resursus izmanto, jāuzraug dalība valstu rīcība, kur šie līdzekļi tiek tērēti. Mēs jums varam garantēt, ka tie jaunieši, kas Itālijā ir guvuši kādu labumu no šīs programmas, mēs varam viņus uz vienas rokas pirkstiem uz izskaitīt. Tāda ir realitāte. Tas jāņem vērā. Tādēļ aicinu ciešāk uzraudzīt šo līdzekļu tēriņu. Fontulus kungas neredz, tādēļ Lope Fontaņē kundze pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji. Uh, es nedaudz kavējos, jo man nelikās, ka es varēšu tūlīt pat runāt. Jā, tā tad uh, sasniegtie rezultāti līdz šim šajā programmā mūs nevar apmierināt. Mums jāstrādā kopā, lai iniciatīvu padarītu efektīvāku. Viens no galveniem šķērsniem laikam ir atrisināts. Uh, Iepriekš finansējuma palielinājums ļauj dalību valstīm, uh, kurām ir problēmas ar likviditāti, tomēr spērt soļus, lai jauniešu uh, līdzlību darba tirgū veicinātu. Mums ir arī jāidentificē citi šķēršļi, bet es esmu optimiste. Ļaujiet man savu valsti kā piemēru uzteikt. Spānija ir viena no valstīm, kurā bija vislielākais jauniešu bezdarbs. Ir decentralizēti modeļi, kas dažos gadījumos pasākumu piemērošanu novilcina. Bet neskatoties uz šīm grūtībām, Spānija ir spēles nepieciešamos sojas. Mums ir vairāk nekā 48 tūkstoši pieteikumu. Lielākā daļa ir no sievietēm. Uh, iepriekšējā finansējuma ietvaros un ir veikta kampaņa, kas ir novedusi pie tā, ka pieprasījums ir eksponenciāli pieaudzis. Ir svarīga arī sadarbība ar tirdzniecības rūpniecības kamerām, uzņēmumu e, labāka iesaiste programmas īstenošanā, kā arī darba meklēšanas un e, procedūru uzlabošana. Paldies, nākamā būs Štainrukas kundze, vien minūte. Skumji, cik ilgs laiks paiet lai jauno Eiropiešu iespējas uh, palielināt eh, šīs iespējas tiek laists garā, bet mēs Eiropas parlamentā ne, nepagursim cīņā pret jauniešu bezdarbu. Tādēļ mums bija arī svarīgi šodien šo mutisko jautājumu uzdot uh, padomē, jo mērķis jauniešu bezdarbu samazināt vai pat vispār izskaust, mēs esam no tā uh, gaismas gadu attālumā. Kopš gadiem ilgi notiek galīgi sanāksmes konferences, skaisti vārdi, solījumi, bet nekas nav noticis. Vienmēr tiek norādīti iemesli, kādēļ panākumu nav gūt, sākumā nebija eh, līdzekļi, tagad ir līdzekļi bet tad šie līdzekļi netika īsti eh, nemaz izmantoti. Tad bija problēma ar iepriekšējo finansējumu, arī to mēs tagad esam atrisinājuši, bet tagad beidzot, tagad nedrīkst būt vairs atrunu. Dalību valstīm beidzot ir jārīkojas. Un jāuzrāda redzams iniciatīvas. Lūdzu, palīdzēsim jauniešiem. Paldies, un tagad Žitņānskas kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Mēs zinām, ka komisijas priešlikuma uzlabot iepriekšējo finansējumu jauniešiem, ir e, parlamentā saņēmusi atbalstu, taču arī tas nav, um, tā nav garantija programmas e, panākumiem. Neskatoties uz finansējumu palielinājumu, mēs vēl nevaram jauniešiem piedāvāt pietiekošas darba iespējas. Somijā programmas ir bijušas veiksmīgākas, bet tur, kur tā visvairāk ir vajadzīga, tā neiedarbojas. Tā tad kaut kas ir jāmaina, kaut kas ir jāuzlabo. Eiropa var palīdzēt tikai tiem, kas paši ir gatavi saņemt palīdzību. Tādēļ eh, man interesētu, vai neskatoties uz finansējumu palielinājumu, eh, mēs nevaram darīt kaut ko, lai tās dalībvalsts, kuras programma nepiemēro pienācīgi, kaut kā piespiest tomēr to darīt. Tāds mans jautājums padomēja. Nākamā Labājovas kundze, damie kolēģi, e, jauniešu iniciatīvas iniciatīva ir daļa no darba tirgus reformām, viens no svarīgiem instrumentiem jauniešu dzīves uzlabot. Tieši tādēļ es domāju, ka papildus miljards eiro, par kuru mēs uzzinājām vakardien, ir īpaši nozīmīgs. Ļoti priecājos, ka to apstiprināt izdevās rekordīsā laikā. Efektīva, e, saprātīga sadarbība ir vienīgais veids, kā mēs varam jauniešu atbalstīt. Mēs visi apzināmies, ka atšķirības jauniešu bezdarba rādītājas starp dalībvalstīm ir milzīgas. Ir pat valsts, kur ir vairāk bezdarbnieku jauniešu nekā tādi, kas strādā. Cits valsts ir tik veiksmīgas, e, ka e, viņas e, pat nevar pretendēt uz dalību programmā. Mēs ceram, ka iepriekš finansējums ļaus pātrināt programmas piemērošanu, taču tagad redzam, ka pat tas nav visas problēmas atrisināt. Kas tad vēl paliek? Administratīvi šķēršļi vai arī kvalitatīvas darbietas nav pietiekoši precīzi definētas? iniciatīvai jādod rezultāti darba tirgu. Kā jūs e, dalībvalstis piespiedīsiet beidzot darīt kaut ko vairāk? Tāds man jautājums. Delī kundze, viena minūte. Priekšsēd man ir ļoti vienkāršs vēstījums Pasakiet valstu valdību vadītājiem beidzot, beidziet muldēt, parādiet drosmi, gādājiet, lai jauniešu nodarbinātība būtu absolūta politiskā prioritāte. Revizijas parāda, palāta atzīst, ka tas ir kauns, ir aizkavējumi ar programmas piemērošanu dalību valstīs. Uh, Tagad finansējums ir palielināts. Protams, ka mums ir jāgādā par vajadzīgām administratīvām kapacitātēm, lai jauniešus aktīvi atbalstītu eh, cīņā pret nabadzību, bet valsts un valdību vadītājiem jāzina, ka nākotnes sektori zinām, termiskā izolācija, atjaunīgā enerģija, digitālā nozara, tur ir jāinvestē. Kādēļ? Tādēļ, ka e, Tās ir nākotnes darbietas, dāmas un kungi, valsts valdība vadītāji. Jums šodien vairs nav tiesību tikai runāt. Ir jārīkojas. Jauniešiem nevar gaidīt. Ārnat kungs, vienu minūti, kas būtu domājis, ka mēs šeit runāsim par nodokļu maksātāju politiku, kas e, nedarbojas. Tā jau piemēra ir Eiropas saimnībā. Mēs e, šķiežamies ar nodokļu maksātāju līdzekļiem un rezultāti tikai liek vilties. Eiropas Savienība intervents nedod labumu valstīm Mm, dalībvalstīm tomēr tiek uzspiests rīkoties tā, kā grib to Eiropas Savienība. Bet ir alternatīva. Brītu nodokļu maksātāji, kas finansē Brītu projekts ar Brītu zināšanām, lai Brītu jaunieši e, saņem darbietas. Vācu nodokļu maksātāji, kas latviešu projekts, e, Vācu projekts finansētu un latviešu, kas latviešu projekts finansētu. Tik vienkārši nav jābūt visam pēc ES modes. Ļausim e, dalībvalstīm tērēt pašām savu naudu, lai finansētu savus jauniešus. Beigsim visu darīt PCS e modeļu. Me... Melēns kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. E, pārstāvot nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, gribēju teikt, ka ir ka pre priekšfinansējuma palielināšana 12 mēnešos nav devusi nekādu taustām rezultātu ir nepieciešama Eiropas fondu konsekventa izmantošana, lai apkarotu jaunatnes bezdarbu vai to samazinātu. Un patiešām, jo lielāks bezdarbs, jo lielākas sociālās izmaksas, mazāk jaunu darba vietu, tas viss ir tāds apburtais lokus, ko dalībās es ļoti labi zinu. Es uh, uzskatu, ka mums ir šīm institūcijām jābeidz runāt, jāpāriet pie darbiem. Un uh, pārstāvot uh, ir nepieciešams veicināt uh, partneru attiecības, nevajadzētu ieguldīt naudu kon, uh, fondos, kur nav nekādas kontrolas, kas nesasniedz nekādas rezultātus, un tas viss jau ir labi zināms iepriekš. Lielas paldies! Labi, tālāk vārds uh, Junherijus kundzē, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Gadrīz vai pienākusi vasara? un ka nezinu astoņi gadi pagājuši kopš Eiropā notika lielā finanšu krīze, bankas bankrutēja, uzņēmumi arī bankrutēja un bezdarbs pieauga milzīgos apjomos. Ļoti daudzi darba tirgu nesaņēma patieši labas iespējas. Eiropas Savienība ir milzīgs jaunas bezdarbs. Eiropas parlaments ir cīnījies, lai jaunieši visvairāk skārtējos reģionos saņem jaunas iespējas. Ir paredzēts programmas ar avans finansējumu, lai jaunieši varētu uzsākt darba dzīvi. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku, bet pēc eh, sešiem mēnešiem es domāju, gribētu zināt, vai mēs esam uz pareizā ceļa, jo mēs nevēlamies, eh, lai jauna cilvēka paliktu bez perspektīvām. Uh, darba tirgu. Ekscelenti. Kalveta kungs. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Padoms priekšsēdētājs kundze. Šeit runa ir par Eiropas uzticamību. Iepratī Eiropas Savienības pilsoņiem. Šeit runa ir par Eiropas projekta ticamību. Runa ir par to, lai tiktu novērsts jaunas bezdarbs. Tas ir fundamentāli mūsu jauniešu nākotnē. Ja padomi noņēmusi, nolēmusi ņemt grožu savās rokās, tas ir ļoti labi, bet arī dalībvalstīm ir uh, aktīvi jādarbojas. Tās nevar vienkārši aizbildināties, ka tām nav administratīvās kapacitātes, ka nauda ir ienākus par vēlu. Tas viss nav nekāds joks runa ir par uh, kvalitatīvām darba vietām. Tas viss īstenībā ir absurdi. Mēs vēlamies iesaistīt jaunos cilvēkus, proti tagad un tūlīt Lopes kungs. Nākamais runātājs uz vienu minūti. Jā, ir skaidrs, ka jaunas iniciatīva vēl nav pa īstam uzsākusies. Uh, Ir gan bijuši centieni no dalību valstu puses veikt iepriekšējos maksājumus, bet mērķu īstenošana atkarīga no tā, vai tas patiešām darbosies. Mums ir 5 miljoni jaunu bezdarbnieku, kas nav sasnieguši 25 gadu vecumu, bet tikai katrs astotais vispār dzirdēs kaut ko par jaunas iniciatīvu. Viens piemērs ir Spānija. Spānija ir svarīga ne jau tādēļ, ka tur ir augsts jaunas bezdarbs, bet tā ir pirmā valsts, kurai ir resursi un ļoti daudz jaunieši ir pieteikušies. Pieteikušies. Tas nenozīmē, ka viņi ir atraduši darba vietu vai eh, izglītības apmācību vietu. turklāt pastāv arī iespēja, ka viņas darbā var pieņemt ģimeni. Tas faktiski ir standās. E, Toma Kons, jā, paldies priekšēdētāji. Gribētu atgādināt par to, e, kāda situācija dažās e, darību valstīs. Ietekmes novērtējumam ir vairāk kritēriji. Dienvidu Eiropā mēs redzam, ka notiek ļoti liela migrācija bezdarba līmenis ir milzīgs, 17% ir Igaunijā no sākuma bija bezdarbs 2014. gada beigās 12%, jā, tas faktiski ir tāds veiksmes stāsts, bet ja tas ir at, izskaidrojums tikai ar to, ka jaunieši pamet, pametuši valstu, tas faktiski nav nekāds pozitīvs rezultāts. Un, uh, ir jāraugās arī uz nodarbinātību sociālās grupās 1,6 reizes mazāks ir bezdarbs eh, etnisko igauņu vidū un salīdzinām ar krievu, krievolodīgiem iedzīvotājiem. Tur ir gan izvēl 21%, un šādi skaiti ir vajadzīgi, lai atbilstoši varētu analizēt situāciju valstī. Paldies tagad Pāvelkungs uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji. Vēlos vispirms eh, atbalstīt šo lēmumu ar papildus fondiem cīnīties pret jaunas bezdarbu. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu vēl vairāk uh, paredzēt naudas līdzekļus un uh, sniegt atbalstu jauniešiem. Vajadzētu to veidot kopā ar investīciju banku, ar citām iestādēm, lai veidot šādus mehānismus jauniešu un sieviešu atbalstam. Tikai tādā veidā mēs varēsim iztenot radošās idejas Eiropā. Izglītības sistēma ir jāatbilst realitātei, tā ir jābūt pēc iespējas praktiskākai, lai mēs varētu to visu nodrošināt mums dalībvalstīm. Ir jāsniedz atbalsts un jānodrošina sadarbības starp iestādēm. Un kā jauniešu pārstāves uz uzskatu ka arī skolām ir jāpiedāvā pareizie instrumenti un atcerēties. Paldies! Thank you, Madam President. Um... Tagad eh, Saimon kungs, jā, paldies priekšēdētāji. Jau gadu ir šīs, eh, šī programma kopš uh, apvienotā karalistē martā 2014. gadā tur arī valdība vispār ir iesniegus programmu, nu vispār varētu izmantot kaut kādu naudu no tā visa. Un tad viņi ieteika arī ņemt minimālo summu. Uh, 206 miljoni bija paredzēti apvienotā karalistē, un tie ir eh, eiro, kas patiešām būtu bijuši noderīgi, lai atbalstītu jauniešus, bet Britu valdība iesniedz minimālo summu un gadu par vēlu, un, protams, eh, viņi atsakās uh, pieņemt eh, pamatnoteikumus, kas visiem citiem Eiropas Savienībā ir spēkā un ir jāievēro, kas ir svarīgi, lai saņemtu šo naudu. Viņš šo naudu nemaz neizmantos. Nu, vienīgais, ja viņi to saņems tādā veidā, kāda viņi to vēlas. Rezultāts ir tāds, ka eh, ļoti daudz jauniešu apmeklēstē bezdarbnieku. Pirins kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētāji. Jautājums, par ko diskutējam, ir sekojošais. Kāda ir padomas pieeja raugoties uz šo ļoti plašo jautājumu un uh, jaunatnes garantiju programma, kā tā tiek īstenota. Mēs esam uzdevuši mutisko jautājumu, un faktiski mums nav pagadām sniegta atbilde vēlos uzdot eh, diskusijā vairākus jautājumus. Vai padome kaut ko darīs, lai patiešām uzsāktu ieviešanu sešas mēnešus pēc jaunības garantijas stāšanās spēkā? Ko padome grasās darīt gadījumā, ja jaunas garantija nesniegs nekādus taustāms rezultātus? Tie ir pašsvarīgākie jautājumi, un mēs uzskatām, ka tas ir pirmais eh, būtiskais jautājums, kas jāatrisina. 153, 153 miljoni gadā, Regners Gunze. Šo skaitli šeit parlamentā zina katrs. Tās ir izmaksas, ko izraisa jaunas bezdarbs Eiropā, bet tomēr daudzās valstīs ar vienu vēl ir problēmas iesniegt projektus un izmantojot naudu. Gribētu norādīt uz to, ka jaunieši paši jau ir kritizējuši šo programmu tieši tādēļ, ka līdzekļi nemaz nenonāk pie jauniešiem. Es vēlētos jūs, cienījumā padomus pārstāvs kundze, norādīt uz Eiropas arotbiedrību un jaunotnes savienību uh, kampaņu atpakaļ pie nākotnes. Tā skaļi parāda, kāda kāds priekšstats jaunatnes, jauniešiem Eiropā ir par Eiropas politiku. Par banku izglābšanu ir izdota milzīgas summas, bet, kad runa ir par jauna, jauniešiem pašiem, tad daudz par maz naudas tiek piešķirts un tā tiek piešķirt daudz par vēlu. Un es domāju, ka šī jauniešu sajūta nav nepareiza. Es ceru, ka visas dalība valstis drīz vien varēs eh, teikt to pašu, ko Eiropas parlaments proti, ka uzdevumi ir jāizpilda. Paldies! Mana kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mums šeit runa ir par pieciem miljoniem jauno cilvēku, kuriem nav attiecīgas izglītības, nav darba, nav perspektīvas. Mēs nevēlamies kā mierinājums, kā svārs, mēs vēlamies konkrēts pasākums, jaunas garantiju. Eiropas jaunas garantija kādai plus Eiropas nodarbinātības iniciatīvu. Un ja 6 minūtes eiro neviens neizmanto, un ja reģionālās iniciatīvas nav vienotas, ja līdzfinansējums problēma reģionos un uh, valstiskos kārus krīzi, ja to nepietiek, tas nozīmē, ka mēs uh, aizkavējam efektīvu rīcību. Tādēļ, cienējamā padomas pārstāvis kundze, ja jaunas garantija tiks eh, labāk īstenota, ja avānas maksājumus eh, pieaugs no 1% uz 30%, tad eh, šīs jautājums nebūs nemitīgi padomas darba kārtībā. Ir jārīkojas maziem vedējiem uzņēmējiem, protams, ir arī tajā jāiesaistās. Mēs Eiros parlamentā vēlamies, lai jaunieši netiktu atstāti vieni. Cerams, ka šis vēstījums ir ticis uzklāstīts. Cerams, ka varēsiet pārliecināt dalību valstis. Paldies, tagad kumpulas Natrī kundze priekšsēdētāji, cienījumā padās pārstāve, jaunatnes nodarbības iniciatīva to ļoti pozitīvi uztvēra, ka to iedibināja 2016. gadā, un eh, ļoti daudz par to tika runāts. Tas bija veids, kādā veidā parādīt, ka eh, Eiropa ir kontinents, kas domāts jaunajiem cilvēkiem. Bet eh, nauda, diemžēl, reāli nesasniedza jauniešus. Mums ne tikai ir jācenšas kaut ko darīt, bet mums ir jāatrod jaunas metodas, kā palīdzēt sasniegt mērķus, jāizmanto visas metodes, lai palīdzētu cilvēkam, kam tas vajadzīgs. Mums ir uh, jāiesaist arī jauniešu asociācijas. un mums ir jāizmanto arī dažādas metodas, tas nav tāds tikai vispārīgs jautājums. Mums ir jāturpina sniegt jaunam cilvēkiem iespējas piedalīties apmācību programmās. Labi, tagad runātājs saraksts ir izsmelts. Ir liels pieprasījums skaits runāt brīvā mikrofona procedūrā astoņi cilvēki, un tagad Ribeiro kundze vienu minūte. Paldies, priekšsādētāji! Ir pagājuši divi gadi kopš uh, jaunatnes iniciatīvas uh, apstiprināšanas, un tā joprojām Eiropas Savienībā nav īstenota tā, kā to cerēja jaunie cilvēki. Uh, jauniešu bezdarba skaitļi ir ne, nepieņemami augsti, kaut arī ir visi pieejamie priekšnosacījumi šīs iniciatīvas īstenošanai. Ir svarīgi, lai padome aktīvi mudinātu tās dalībvalstis, kuras šo iniciatīvu vēl nav īstenojušas, to darīt pēc iespējas ātrāk. Un te es gribēju pieminēt uh, savu valsti, Portugāli. Šīs uh, par spīti taupības programmai mēs tomēr jūtam šīs uh, programmas rezultātus uh, pēdējo gadu laikā. Uh, 250 tūkstoši cilvēku ir atraduši darbu. Tas nozīmē, ka to vidū ir arī 50 tūkstoši jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem, bet situācija joprojām ir satraucoša. Kas tagad runā? Semnul întrebării. 7 miljoni jauniešu ir bez darba un uh, viņu nākotne ir zem jautājuma zīmes. Būtībā šai iniciatīvai vajadzētu radīt jaunas darba vietas, uh, bet projektu nav, uh, kaut arī priekšfinansējums ir pīraudzis, un mēs nevaram atļauties gaidīt, ka dalībvalstis pēkšņi pamodīsies. Ja dalībvalstis neko nedara, es aicinātu, lai Eiropas Savienība tieši pārvaldītu uh, šos eh, līdzekļus un dotu tos um, apmācības programmām, skolām. Um, nedrīkstam atļauties gaidīt, kad birokrātija tiks galā ar uh, saviem uzdevumiem. Katra diena, kas um, nozīmē kavēšanos, ir vēl viena diena šo jauniešu dzīvē, un daudz no viņiem jau tā ir uh, zaudējuši visas cerības. Paldies, priekšsādātāji! Eiropas eh, Savienībā eh, šobrīd ir eh, vairāk nekā 5 miljoni jauniešu bez darba, un Grieķijā to skaits pārsniedz pat ne vairāk nekā 50%, Spānijā 51%. Ja mēs tiešām vēlamies apkarot jauniešu bezdarbu, mums ir jāmaina savu politika, ir jāpārtrauc tautības politika, ir jāatlaiž parādi. Otrakārt, cik uh, daudz naudas tad ir mūsu rīcībā jauniešu bezdarba novēršanai Es saprotu, ka ir zināma nauda nodarbinātības iniciatīvai, ir jaunatnes garantija, bet uh, Dragī kungs pašlaik runā par miljardu miljardiem kvantitatīvās mīkstināšanas programmām. Vai tiešām mums nav līdzekļu, lai varētu nodrošināt da dalībvalstīm līdzfinansējumu? Grieķijai nav tādu līdzekļu, lai nodrošinātu līdzfinansējumu. Runātājs tiek pārtraukts. Marijas kungs ir jāievēro atvēlētais runas laiks. Nova, piedodiet, Novakovas kundze. Nesiju. Благодаря, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētāji. Manas 60 sekundes šodien tiks izmantotas nevis, lai norādītu uz problēmām, bet lai meklētu risinājumus. Ja jūs vēlaties risinājumu jaunatnes problēmām, uh, ir jāizmanto jauneklīga pieeja. Pieredze mums rāda, ka nav svarīgi, cik daudz naudas mēs tērējam nodarbinātībai. Svarīgi ir tas, cik cilvēki darbu ir atraduši. Un tāpēc eh, mēģināsim strādāt ātrāk un efektīvāk. Mēģināsim pamodināt eh, jaunos cilvēkus, ja tā drīkst izteikties ļausim tiem cilvēkiem, kur strādā nodarbinātības eh, dienestos, uzrotīt eh, piedurknes un saprast, eh, kas jaunajiem cilvēkiem ir nepieciešams. Viņiem ir nepieciešamas zināmas norādes, viņiem nepatīk viens pieturas aģentūras, viņiem nepatīk birokrātija. Likvidēsim visu šo birokrātiju, dosim cilvēkiem iespēju un viņi mainīs Eiropu. Kjučuka kungs, viena minūte jums. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Vispirms gribēju norādīt, ka ir jāpieliek kolektīvi centieni, lai novērstu augsto jaunatnes bezdarbu. Es uh, dzirdēju, ka Par spīti jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 2015. gadā vairāk nekā 500 miljoniem jauniešu Eiropas Savienībā darba nav. Es saprotu, ka ir grūti uzsākt jaunas programmas, bet es biju viens no tiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri atbalstīja komisijas priekšlikumu palielināt priekšfinansējumu. Mēs eh, zinām, ka priekšfinansējums vien un papildu līdzekļi neatrisinās eh, problēmas sakni, un tieši tāpēc es eh, gribēju jautāt padomē, ko jūs darīsiet, lai efektīvi īstenot šos pasakums un kā rezultāti tiks mērīti. Kuhčukas kundze, es gribēju norādīt, ka bezdarbs jau nav saistīts ar to, ka trūks darba vietu. Ļoti liels uh, bezdarbnieku skaits saskaras ar mm, diskrimināciju un rasismu. Romi ir viena no visvairāk marginalizētajām grupām, un uh, vēl smagāk viņi ir skārti šajā mm, krīzes laikā Romu jaunieši trīsreiz biežāk nespēja atrast darbu nekā citas nacionālās grupas, un tāpēc uh, it īpašs atbalsts ir nepieciešams šiem jauniešiem, izmantojot jaunatnes garantiju, un arī es ir jāpievērš lielāka uzmanība Romu minoritātē. Ir svarīgi, lai Romu jauniešiem Eiropā būtu labākas uh, iespējas nekā viņu vecākiem. Uh, Postas konsulē. Paldies eh, priekšsēdētājiem. Dargā kolēģi, es eh, tiešām esmu ļoti priecīga, ka jūs eh, uzdevāt šo jautājumu. Jūs pareizi norādāt, ka valstis, kuras krīze ir skāras vissmagāk, atpaliek jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un jaunatnes garantijas īstenošanā. Horvātijā saskaņā ar Eurostat datiem jauniešu bezdarbs šobrīd ir sasniedzis 40%. Tas ir trešais augstākais rādītājs. Mūsu jaunatne pamet valsti un valdība nav, nebija izmantojusi vēl nevienu eiro šai iniciatīvai līdz pat uh, šī gada februārim. Kā padome veicinās šīs iniciatīvas ātru un efektīvu īstenošanu īstermiņā? Es uh, nezinu, vai padome varēs iekustināt uh, inertas valdības. To var izdarīt tikai vēlētāji uh, savās valstīs. Neko kungs noslēgumā. Уважаема госпожо председател. Paldies, priekšsādātāji. Ir pagājis uh, gads, kopš ir uzsākta šī iniciatīva, tomēr rezultāti dalībvalstīs uh, tālu atpaliek no gaidītā. Domāju, ka mums vajadzētu izmantot ne tikai šobrīd pieejamos finanšu instrumentus, bet arī mēģināt uh, veikt reformas izglītības sistēmās. Ir nepieciešamas uh, jaunas neformālās izglītības un apmācības formas, ir jādomā par jauniem veidiem, kā veicināt pieredzes apgūšanu un inovāciju gāru jauniešu vidū. Domāju, ka šāda veida iniciatīvas būtu jāpielāgo attiecīgās dalībvalsts da vajadzībām. Piemēram, Bulgārijā viens no galvenajiem izaicinājumiem ir eh, smagā pārē no skolas uz universitāti. Manā valstī daudz jaunu cilvēku emigrē, bet es uzskatu, ka padomē vajadzētu ne tikai mēģināt uzlabot šo programmu, bet arī runātājs tiek pārtraukts. Līdz ar to Mm, brīvā mikrofona procedūru mm, pārtraucam un vārds uh, Kalniņas kundzē. Paldies, priekšstādātāji, godāmie deputāti. Gribēju izmantot uh, šo iespēju, lai vēlreiz norādītu starpsaucienu no zāles. La parole est au conseil. Run, uh, vārds tiek dots padomē. Thank you, madam. Paldies. Gribēju izmantot šo iespēju lai vēlreiz norādītu, cik uh, politiski svarīga ir jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, un liels paldies arī parlamentam par auglīgo sadarbību, kas mums ļāva uh, saulēcīgi reaģēt uz jaunatnes nodarbinātības problēmu. Jūs jautājāt, kas uh, šobrīd kavē dalībvalstis. Šobrīd ir grūti novērtēt eh, reālo progresu, jo ziņošanas cikls S līmenī vēl nav sācies. Papildus uh, finanšu jautājumiem, kas ir vispiedīgākie, es gribēju pieminēt vēl citus uh, izaicinājumus, piemēram, nesaulaicīgu nodarbinātības iniciatīvas līdzekļu apgūšanu. Dažas uh, dalību valstīs nav arī īstenošanas struktūra. Otrakārt, kompetento iestāžu nozīmēšanas kavēšanās, ko arī uzsver dažas dalībvalstis, un treškārt vairāki jautājumi, kas saistīti ar nacionālo, reģionālo un vietējo struktūru administratīvo kapacitāti, lai īstenot nodarbinātības iniciatīvas pasākums. Kā padome mudinās pēc iespējas ātrāk īstenot šo iniciatīvu dalībvalstīs? valstīs? Padome tāpat kā EP uzskata, ka pietiekama likviditāte ļaus uh, īstenot steidzamos attiecīgās uh, politikas pasākumus, lai izveidotu nodarbinātības iniciatīvas plānus, un jaunais priekšlikums palielināt priekšfinansējumu varētu ļaut uh, ātrāk mobilizēt uh, resursus tādējādi, uzlabojot uh, dalību valstu iestāžu iespējas uh, uzsākt uh, projektus. Uh, un pieņemt uh, pieteikumus ātrāk. Šis līdzfinansējums dalībvalstīm būs pieejams uzreiz pēc regulas spēkā stāšanās, un uh, pozitīvu rezultātu ir iespējams gaidīt ātri. No otras puses, jaunatnes garantijas īstenošana prasa gan struktūrāls reformas, gan uh, pasākumus, kas vērsti uz uh, cilvēkiem. Šobrīd dalība valstis izmantoja augtas jaunatnes nodarbinātības politikas balstoties uz savām vajadzībām un prioritātēm. Jaunatnes garantijas schēma ir viens no šiem pasākumiem. Visas uh, valstis ir iesūtījušas savus jaunatnes garantijas īstenošanas plānus, un īstenošana nacionālajā līmenī tiek regulāri uzraudzīta uh, caur padomes struktūrām, balstoties uz uh, nodarbinātības komitejas uh, pienesumu, uz indikatoriem un savstarpējo novērtējumu. Pieredzes apmaiņas starp dalību valstīm arī ir svarīgi, tāpat kā pasākumu, veikto pasākumu ietekmes novērtējums. Noslēgumā es gribēju uzsvērt, ka dalību valstis šobrīd atrodas uh, strukturēto datu ziņojumu nosūtīšanas procesā par jaunatnes iniciatīvas īstenošanu. Šie ziņojumi sniegs pārskatu, parādīs dalību valstu panākto progresu jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanā, un tas tiks ņemts vērā komisijas analīzē par turpmāk veicamajiem pasākumiem, ko arī uzraudzīs padome. Tālāks monitorings ir viens no priekšnosaukumiem veiksmīgai īstenošanai un um, pieņemama finansējuma schēmas turpināšanai. Un tāpēc padome turpinās uh, daudzpusēji uzraudzīt uh, īstenošanu un veiks koleģiālu novērtējumu tām reformām, kas īstenotas uh, balstoties uz valstīm specifiskajām rekomendācijām, balstoties uz 2014. gada pieredzi un ņemot vērā nelielo uzlabojumu saistībā ar jaunatnes bezdarbu vismagāk skartajās dalību valstīs. Nav sagaidāms, ka šis jautājums tiks risināts 2015. gada Eiropas semestra diskusijās. Tomēr, jebkurā gadījumā, padome apspriedīs šo Eh, jautājumu detalizētāk 2015. Eh, gada jūnijā saistībā ar revīzijas palātas eh, īpašā ziņojuma rezultātiem. Dalībvalstīm būs jāpastiprina savi centieni un jākoncentrējas uz attiecīgu struktūrālu reformu īstenošanu, kā arī kvalitīvu pasākumu veikšanu, lai jauni cilvēki varētu efektīvi iesaistīties darba tirgu Un arī izglītība un apmācība te būs ļoti svarīgi pasākumi. Un tāpēc rezumējumā var teikt, ka padomu piekrīt tam, ka ir jādara vairāk, lai apkarotu jaunatnes bezdarbu. Es pieminēju tikai dažas eh, pasākumus, kas tiek īstenot padomē un uh, sadarbībā ar komisiju, lai padarītu šo sistēmu efektīvāku. Es nevaru jums apsolīt uh, brīnumainu risinājumu jau rītdien, tomēr ar stingru pārliecību var teikt, ka mēs smagi strādājam pie tā, lai atrastu risinājumu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, uh, kundze!